Riprendiamo i lavori. Atsākam darbu. Dienas kārtībā tagad ir paredzētas kopīgas debats par ES pievienošanos cilvēktiesību un pamat brīvību aizsardzības konvencijai, kā arī par starptautisko kriminālu tiesu un tās Romas statūtiem mums būs Ramon Jurēgi ziņojums par institucionāliem aspektiem saistībā ar ES pievienošanos Eiropas cilvēktiesību pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, kā arī pārdomas un komisijas paziņojums par starptautiskās krimināla tiesas Romas statūtu pārskatīšanas konferences Kampalā, Ugandā. Mm, tagad es vēlētos dot vārdu referentam. Reiguī kungam četras minūtes. Paldies, priekšsēdz kundze, eh, komisāra eh, kundze, eh, padoms pārstāv kungs, darbie kolēģi. Šī diena ir svarīga, šajā namā ir daudz svarīga diena, bet, ja godīgi, kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās 1. decembrī pagājušajā gadā, Eiropas Savienība ir ieguvusi iespēju uh, pievienoties Eiropas cilvēktiesību pamatbriesību aizsardzību konvencijai, un tas ir ļoti nozīmīgi. Sen jau pastāvēja šādi centieni, eh, un Eiropas celsmes projektam eh, mērķis bija cilvēku cieņas, demokrātijas, tiesību valsts aizsardzība. Uh, Tā tas ir bijis jau vēsturiski. Un rītdien pieņemamais ziņojums reprezentēs šo ES mandātu kopš Lisabonas līgums mums patiesībā uzliek pa pienākumu pievienoties konvencijai. Ziņojumā trīs pamatdomas pirmkārt tāda, ka ne jau dalībvalstis vien aizstāv cilvēktiesības, arī Eiropas Savienība ar savu jauno juridiskās personas būtību kopš Lisabonas līguma arī dzan to dara. Tas ir kopienas tiesības, tas ir eh, vienotas valsts izveida, dalība valsts stu, uh, centieni. Uh, pakļaut Eiropas Savienību, Eiropas cilvēktiesību tiesai, uh, šeit vainagojās un tie palīdzēs šos principus īstenot. Eiropas pilsoņi līdz ar to saņem jaunas tiesības un piekļuvu jaunai tiesai. Proti pilsoņiem šajā tiesā tagad ir tiesības iesniegt prasības iepratīm dalībvalstim vai iepratīm Eiropas Savienībai. ES ārpolitika tās drošība, viss, kas ir pakļauts starptautiskai sadarbībai, arī pakļaujas cilvēktiesību tiesai. Ko tas nozīmē? Tas ir liels vēsturisks progress integrācijas procesā. Mēs runājam par vissvarīgāko Eiropas ideju, proti to, ko Eiropas pilsonība no nu, mums pieprasa, ko cilvēku cieņa no nu, mums pieprasa bez tām. Eiropas cilvēktiesība aizsardzības sistēmas stiprināšana ir nepieciešama. Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija un Lisabonas līguma kopīgi ir ideāls tiesību uh, aizsardzības mehānisms vislabākais visā pasaulē, un tas arī stiprina Eiropas Savienības uh, status iepretīm trešām valstīm, jo divpusējās attiecībās Eiropas Savienība vienmēr pieprasa cilvēktiesību ievērošanu. Un ziņojumā ir zināmi institucionāli un juridiski aspekti, par kuriem es tagad negribētu uh, izteikties, bet es gribētu uzsvērt, ka mēs esam uzsākuši procesu. Uh, un es gribētu pateikties Redingas kundzei no komisijas puses, kas ir tik uh, raiti pieņēmusi šo sarunu mandātu, un drīz to arī darīs padome. Eh, Ziņojumu izstrādāja Lībe un Afet komitejas. Es gribētu Liga, Kingai Gālai un eh, Daprēdas kungam un Kresonai pateikties par eh, līdzdalību šajā darbā. Līdz ar to mums ir iespēja uzsākt sārunas, lai jūs varētu ar parlamentu, tātad vienoties par eh, šo pievienošanos cilvēktiesību konvencijai. Paldies! Paldies! Tagad eh, padomas vārdā dosim vārdu valsts sekretāru kungam Lopes Garido kungam. Malte Grāčie, prezidenta. Muchas gracias. Paldies, eh, priekšstādātājs kundze. jau deputāts Haurekī teica, šīs kopīgās debates ārkārtīgi nozīmīgas, tāpat arī kā iepriekšējās debates. Un tas ir šis vēsturiskais solis, kas tagad tiek spērts. Ja cilvēktiesību aizstāvība nav tikai dalību valstu kompetence. Tā ir bijusi arī nozīmīgākā politika pēdējo kādu desmitgažu laikā. Tad tas tagad ir uh, kļuvis kas tāds, kas uh, darbojas pārrobežu kontekstā, tiek radīti mehānismi un institucionāls garantijas, lai šīs universālās tiesības varētu labāk aizstāvēt. Cilvēktiesības un uh, Eiropas eh, cilvēktiesību un pamatiesību aizsardzības konvencija ir kas ārkārtīgi nozīmīgs, kas uh, apliecina mūsu panākto, tas apliecina to, ka cilvēktiesības un cilvēktiesība aizsardzība ir globāli jautājumi. Cilvēktiesība aizsardzības konvencija, par to, šo jautājumu runājot, eh, pievienošu vēl uh, uh, sekojošo. Kingas Gāls un jau Regī kunga sastādītie dokumenti ir ļoti nozīmīgi. Tie regulē institucionālos aspektus saistībā ar Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas uh, cilvēktiesību un pamatiesību aizsardzības konvencijai. Uh, kas eh, papildina citus ārkārtīgi nozīmīgos Lisabons līguma datus un sastāvdaļas, piemēram, arī cilvēktiesību harta. Tas nav tikai eh, dokuments, tas ir politisks arī uh, vēstējums. Strasbūrs un Luksemburgas uh, tiesīgos lielu uh, nozīmi tās nezaudē neko no. Uh, kompetences, nu, burtiski ne uh, eh, grāmano kompetences. Tas, kas ir paredzēts Lisabonas līgumā, ir orientēts uz to, lai Eiropas Savienība varētu labāk aizstāvēt cilvēktiesības no Eiropas Savienības nedalību valstīm. Prasam to, lai eh, tās eh, dod savu ieguldījumu Eiropas cilvēktiesību konvencijas īstenošanā. Tādēļ Eiropas Savienība kopumā un ne tikai tās dalība valsts, kas veido Eiropas Savienību, būtu pakļautas Strasbūras tiesas spriedumiem. Un tas paaugstinās mūsu ticamību, kā pareizi uz to norāda ziņojumā. Tagad nākošais starptautiskā krimināla tiesa. Arī tas ir vēsturisks brīdis ar ļoti lielu politisku nozīmi, jo pēc pāris dienām sāsta, sāks darba Romas statūta pārskatīšanas konference. Tā ir vienīgā obligātā konference, kurai jāsanāk kopā, lai pārbaudītu Romas statūtus, lai sastādītu tādu kā bilanci. Tagad ir uh, jāveido arī starptautisko kriminālu tiesu. Šis brīdis ir ārkārtīgi e, nozīmīgs, tas tiek uh, pārbaudīts un diskutēts ārlietu ministru uh, sēdēs, un cerams, ka nākošu nedēļu uh, padomu pieņems lēmumu par šo uh, statūtu pārskatīšanas konferenci. Un tad uh, mēs, tāpat kā citas valsts, piemēram, Latīņamerikas uh, valstis, ļoti pozitīvi vērtēsim šo mm, starptautiskās uh, kriminālties izveidas domu. Tā ir starptautiskā krimināla tiesa, kas atbilst saistībām. Saistībām aizstāvēt cilvēku tiesības un sodīt noziedzniekus. 2003. gadā apņemšanās mm, tika izteikta no eh, iesaistīto pušu pārstāvjiem, 2008. gadā veidota tiesa un visas Eiropas Savienības dalību valsts šodien ir eh, iekļāvušies eh, Romas statūtiem un ir pakļautas starptautiskām krimināla tiesai. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, un tas uh, parāda arī to, cik liela ir starptautiskās krimināla tiesas nozīme vispasaules kontekstā, un arī tam, ka, starp, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies stiprināt starptautisko kriminālu tiesu. Pat labam šī uh, starptautiskā krimināla tiesa strādā pārsvarā Āfrikas kontinentā. Pārskatīšanas konference Kampalā parādīs, ka mēs neesam visi pret Āfriku, bet vēlamies sadarboties ar Āfriku. Tādēļ šī pārskatīšanas konference ir tik ļoti nozīmīga, tā ir pieejama visām valstīm. Iesaistīsim arī pilsonisko sabiedrību. Šādi varēs pārvaldīt lēmumus, jo tas ir praktiski nu vienīgais pastāvīgais starptautiskais krimināla tiesas gadījums. Paldies. Tagad komisijas vārdā Redingas kundze komisāra. Jā, paldies. Es piekrītu visiem runātājiem un visiem parlamentāriešiem, kas ir strādājuši ar šo šo tēmu. Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas cilvēktiesību un pamatdarbību aizsardzības konvencijai ir ļoti būtisks solis. Tas pilnveidos Savienības pamatiesību aizsardzības sistēmu, un jūs jau zinat, ka Lisabonas līgums uh, to padara nevis par tādu papildus iespēju, bet par kalamērķi. Un tādēļ man ir liels prieks, ka parlaments izrāda tik lielu interesi par šo lietu jau no paša sākuma, starp citu. Un šo interesi pierāda rezolūcija, ko parlaments ir sagatavojis. It īpaši es vēlos pateikties referentiem par lielisko sadarbību pie šī dokumenta. Es vēlos teikt paldies par noklausīšanos, kas tika organizēta, kas ļoti daudz deva, lai pavirzītu uz priekšu mūsu darbu. Ziņojuma projekts, kuru Haurēgī kungs stādīja priekšā, ir lielā mērā saskaņots ar un atbilstoši komisijas nostājai. Man ir trīs komentāri, kas manuprāt, ir ļoti svarīgi. Pirmkārt, komisija piekrīt tam, ka Eiropas Savienības pievienošanās arī papildus protokoliem šajā konvencijā, kurus, starp citu, nav ratificējuši visas dalību valsts, būtu ļoti vēlam. Daudzi no šiem protokoliem var būt no, ļoti būtiski attiecībā uz Savienības pilnvaru īstenošanu un arī noteikts tiesības, kas ir iekļauts šajos protokolos, ir atspoguļotas pašā hartā. Un tas nenodrošina komisiju, atvainojiet, tam būtu jādod komisijai mandātu runāt par kādu normu, kas norādītu, ka savienība var pievienoties jebkuriem no papildus protokoliem, lēmums par to, kuriem protokoliem mēs patiski faktiski pievienosimies papildus konvencijai, tas ir jāpieņem vienlaikus ar padomi, pēc tam, kad būs savu piekrišanu devis parlaments. Komisijas uzskata, ka būtu jāiekļau visi papildus protokoli un tas jāņem kopā ar lēmumu par pievienošanos konvencijai kā tādai. Otrs komentārs ir jāskatās uz Eiropas Savienības īpatnējā situācijas kā atsevišķu juridisku vienību ar saviem, savām tiesībām, kas kļūst par līgumu slēdzēju pusi mehānismam, kas būtībā ir izveidots un pielāgots valstīm. Tādēļ vairāki papildus darbi ir nepieciešami, lai pielāgotos šai īpatn, īpašai situācijai un starp tiem ir tādā dēvētie līdz korespondentu mehānismi. Ar šādu mehānismu savienība varēs piedalīties procedūrās kā līdzatbildētājs, ja tieks izvirzītas kādas lietas pret dalību valstīm. Un man ir prieks redzēt, ka parlamenta ziņojumā ir ieņemts, virz, ieņemt šādu nostāju. Trešais komentārs. Es pilnībā piekrītu ziņojumam, kas piedāvās Savienības pārstāvu līdzdalību konvencijas organizācijās vienādā līmenī ar citām līgumslēdzēju pusēm. Šāda līdzdalība ir būtisks elements, lai mēs varētu viegli iekļauties un pievienoties konvencijas sistēmai. Un jūs jau zinat, kas ir īpaši svarīgi, kad Strasbūras tiesā ir patiesnesim no katras līgums vajadzēja puses. Mēs arī dodam priekšroku tam, ka būtu pilnas slodzes tiesnes no Eiropas Savienības, kuram būtu tāds pats status un pienākumi kā viņa kolēģiem. Un būtu arī galvenais tiesnes, kurš piedalītos tikai tad, ja būtu lietas, kas ir pret, ierosināts pret savienību vai kur tiek runāts par savienības tiesību aktiem. Metode, ar kur tiek ievēlas savienības tiesnes, normāli šeit būtu jāizmanto parastā konvencijā paredzētā kārtība. Tas nozīmē, ka padomas asemblēja ievēlēs tiesnes izvēlētos no trīs Eiropas Savienības piedāvātiem kandidātiem, un es atbalstu to, kas rakstīja ziņojumā, ka arī noteiktam parlamenta deputātu skaitam ir jāļauj piedalīties Eiropas ties, tiesnešu izvēlē. Procedūra, kā izvēlās trīs kandidātus, tas netiek atrunāts pievienošanās līgumā, par tas ir mums pašiem jādara, izmantojot iekšējos noteikumus, un doma, ka parlaments būtu jāiesaista kāds ir noteikts 255. pantā, runājot par kopienas tiesas kandidātu atlasi, ir ļoti interesants priekšlikums, un tas vēl ir ļoti rūpīgi jāizpēta. Cienējamie deputāti, kā jūs zinat, Spānijas prezidentūra ir ļoti lielu prioritāti piešķīruši šim dosē, un Spānijas prezidentūra vēlētos panākt vienošanos pirms jūnija beigām ja padoma varētu panākt vienošanos līdz jūnija beigām, un es ceru, ka tā, tā tas izdosies, tad mēs varētu uzsākt pievienošanās pārunas pēc vasaras beigām. Un es jau pirms divām nedēļām Briselē teicu, ka es nodrošināšu, lai komisija kā savienības pārunu vedējs pilnībā informētu parlamentu visā pārunu procesa gaitā. Un tagad runāju par Eiropas, tik tā par Eiropas lietām. Un, bet mums ir darba kārtība arī jautājums par starptautiskajām cilvēku tiesībām. Un jūs zinat, ka 1989. gadā daudz valstis spēra liels solis priekšu, pieņemot Romas statūtus pirmoreiz vēsturē, izveidojot pastāvīgu starptautisku tiesu, lai nodrošinātu, ka tie, kas ir veikuši genocīdu, noziegumus pret cilvēci vai kara noziegumus tiktu saukti likuma priekšā. Un šī tiesā sāka darboties 2003. gadā, un tagad ir šī pārskatīšanas konference Kampalā, septiņas gadus pēc tiesas darbi, darbības sākšanas, kas mums ļaus analizēt tiesas darbību un par to, kādas grūtības tai ir nākotnē, kā arī to, cik efektīvs ir bijis Eiropas Savienības atbalsts par tiesas darbībām. Mēs zinām, ka tiesa pilnībā darbojas, bet tā vēl ir visai jauna un nav pabeigts tiesiskais cikls. Tomēr Startautiskā krimināla tiesa skata piecas lietas, viena tiesa procedūra ir sākusies, viena sāksies jūlijā, un vēl viena lieta ir pirmstiesas stadijā, Un neaizmirsīsim, ka šī tiesa ir kā pēdējais līdzeklis, tāda galvenā atbildība piekrīt pašām valstīm. Lielākajā daļā gadījumu tiesa darbojas kā katalizators, lai valstis izpētītu un iztiesātu šīs lietas pašas savās tiesās. Un savā īsajā mūžā šī tiesa ir bijusi kā spēcīgs aturošs elements turpmākiem nozogumiem, jo tagad šādi iespējamie noziedznieki zina, ka viņi tiks saukti tiesas priekšā. Un tomēr tiesa sadurās arī vairākām grūtībām. Bangladešas ratifikācija palielināja valstis, kas ir pievienojušās Romas statūtiem līdz 111, bet tomēr mums ir jācenšas panākt vispasaules statūtu pieņemšana un arī tiesas atzīšana visā pasaulē. Tiesai ir jāsaņem sadarbība no visām līgumslēdzēju valstīm un arī no tām valstīm, kas nav slēguši pievienojušās un arī no organizācijām. Tiesa nevar veikt savus funkcijas, ja netiek arestēti tie cilvēki, par kuriem ir izsniegti starptautiskās krimināla tiesa orderi, vai arī ja netiek aizsargāti liecinieki, vai arī ja netiek nodrošināt apcietinājuma vietas notiesātajiem. Un tieši tādēļ Eiropas Savienības dara ļoti daudz, lai mēģinātu risināt šīs problēmas. Eiropas Savienība ir bijusi jau kopš pirmsākumiem ļoti stiprs atbalstītājs starptautiskās kriminālties izveidēji un ar mērķi izbeigt nesodāmību, kas, kuras dēļ miljoniem cilvēki ir cietuši no noziegumiem, bet tikai neliela sauliņa vaininieku ir saukti tiesas priekšā. Eiropas Savienība uzskats, ka starptautiskā krimināla tiesa ir ļoti būtisks starptautiskās sabiedrības līdzeklis, lai cīnītos pret nesodāmību un nodrošinātu uz noteikumiem balstītu starptautisko kārtību. Tādēļ mēs sniedzam atbalstu tiesai, izmantojot dažādus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Ministrs kungs jau tos minēja kopēja nostāja, kas tiek atspoguļot rīcības plānā. Mēs esam pirmā organizācija, kas noslēdza palīdzības un sadarbības līgumu 2006. gadā ar tiesu, un mēs sniedzam starptautiskai kriminālu tiesu pilnu diplomātisko un politisko atbalstu ar politiskiem dialogiem, paziņojumiem, iekļaujam viņu viņu klauzulu iekļaušana starptautiskos nolīgumos ir standarta praksa Eiropas Savienībā. Kopš 2000. gada Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instruments ir sniegusi 22 miljonus, lai atbalstītu tiešo netiešo tiesu. Eiropas Savienība ir pieņēmusi arī vairākus lēmumus tiesības brīvības un drošības jomā, lai stiprinātu sadarbību izmeklēšanas un apsūdzības stadijās starptautiskā līmenī. Tad mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai virzītu šo sistēmu uz priekšu. Protams, pie sistēmas vēl ir jāstrādā, bet ir nepieciešams, lai visas pasaules valsts šajā darbā iesaistītos. Paldies! Grazie, komisārio! Paldies, komisārs kundzei! Un tagad uh, vārds uh, Prēdas kungam ārlietu komitejas vārdā divas minūtes lūdzu. La raportu domnului uh, Huarigi Atondo. Priekšsēdētājs kundze. Es pirmām kārtām vēlos sveikt referentu par izcilu labo ziņojumu. Viņš izcer gan uh, priekšrocības, gan arī izaicinājumus, kādus sagaida Eiropas uh, Savienību. Un uzsver institucionālos aspektus saistībā ar Eiropas Savienības pievienošanos no Eiropas cilvēktiesību un pamatiesību aizsardzības uh, konvencijai. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir uh, cerība, ka tāds sistemātisks darbs tiks eh, veikts un institucionalizēts tāds, kas jau 30 gadus tiek veikts. Un šādi veidosies dialogs starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm, parādot visiem, ka Eiropas Savienība ir uz tiesībām balstīta uh, institūcija. Būs uh, iespēja arī Strasbūras tiesā vērsties. Uh, lai pārbaudītu dažādas aspekts un arī, lai labāk aizstāvētu cilvēku tiesības. Tas ir kas absolūti uh, vienreizējs un domāju, ka pievienošanās uh, konvencijai ir uh, solis Un tai varētu sekot sekojošie, piemēram, sociālai hartai pievienošanās un tā tālāk. Līdz ar to, piemēram, sociālie, sociālās tiesības varētu tikt aizstāvētas augstā līmenī. Tāpat domāju, ka Eiropas Savienība varētu arī Eiropas padome tajā darbā iekļauties, un šādi tas būtu loģisks darba turpinājums. Es domāju, ka ir jāatrod risinājums starp no vienas puses specifisko tiesisko sistēmu un no otras puses Strasbūras tiesas institucionālo uh, uh, uzbūvi, kas ir pierādījis, ka tā ļoti veiksmīgi strādā, lai aizstāvētu cilvēktiesības. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Gālkungs Libi komitejas vārdā. Paldies par vārdu. Paldies, priekšstādājs kundze. Ļaujiet pirmām kārtām uh, pateikties uh, referentiem. Uh, sadarbības starp AFCO un LIBE komiteju bija ļoti interes, intensīva un sadarbojoties arī ar uh, cilvēktiešību apas apakškomisiju mēs varējām ļoti efektīvi veikt mūsu darbu, izskatīt visus dažādos aspektus un uzklausīt dažādos viedokļus. Es gribu uzstāties Lībe komitejas eh, vārdā un uzsvērt eh, to un fokusēt viedokli arī uz eh, bažām un problēmām. Mēs domājam, ka šī pievienošanās dos patiesu pievienoto vērtību Eiropas Savienības pilsoņiem. Es domāju, ka Eiropas Savienības pilsoņiem vajadzētu arī uh, izprast, kādi ir uh, šie pievienotās vērtības aspekti un kādi iegūmi tos eh, sagaida pēc Eiropas Savienības pievienošanās cilvēktiesību un pamatarību aizsardzības konvencijai. Tam būs arī ļoti liela ie, ie, uh, ietekme uz nākotni tiesas Strasbūrā un uh, Luksemburgā. Tas arī uh, būs uh, iespaidots, bet, nu, teiksim, viņu darbības veids kā tāds netiks mainīts. Uh, sistēmas uh, izmaiņas notiks brīdī, kad Eiropas Savienība uh, pievienosies e, cilvēktiesību aizsardzību pamdrību aizsardzības konvencijai. Un domāju, ka tas ir nozīmīgs arī tādā izpratnē, ka pievienojoties konvencijai, tas būs um, vienreizējs uh, solis, unikāls. Un uzsvērs tikai visu to, ko esam jau paveikuši cilvēktiesība aizsardzības jomā, un viss tas, ko veiksim nākotnē, tas būs vēl tikai stiprinot uh, Uh, un aizstāvot cilvēku tiesības, salīdzinot ar to, kādas ir bijusi uh, darbība līdz šim. Paldies, un tagad uh, sākam debates politisko grupu vārdā. Uzstāsies uh, pirmā Andri Kienas kundze, tautas partijas grupas vārdā, lūdzu. Mišne. Paldies, priekšsēdz kundze, komisāras kundze. E, pievienošanās eh, cilvēktiesību pamatbrīvību eh, aizsardzības konvencijai eh, tikus ilgi gaidīt. Šī laba iespēja. Startautiskā um, krimināla tiesa Romas statūta pārskatīšanas konferences ir laba iespēja pārskatīt, kā šī tiesa tagad darbojās un uh, Eh, es gribētu runāt par vairākiem jautājumiem, kam vajadzētu būt darba kārtībā. Viens ir transatlantisko partneru pozīcija attiecībā uz ECC. ASV nepievienošanās līdz šim starptautiskās krimināla tiesības statūtiem ir e, galvenais e, Eh, starptautiskā krimināltiesības autoritātes līdz šim graušanas elements. Tādēļ būtu ļoti labi, ja eh, mūsu amerikāņu partneri skaidrāk paust savu apņēmību atbalstīt tomēr starptautisko krimināltiesu. Eh, arī 124. pantu, um, pārējais pantu būtu, noteikumi būtu jāpārskat, kas ļauj. Uh, dalību valsts nepakļaut e, eh, kriminālties e, eh, jurisdikcijai septiņus gadus pēc statūta pieņemšanas. E, tas ir nožēlojama norma un tā būtu jā, jāizsvitro no Romas statūtiem. Gal galā es gribētu sacīt, ka Eiropas Sanībai būtu jātiec uz Romas statūtu visplašāko piemērojumību attiecībā uz tām valstīm, kuras to vēl nav pieņēmušas un tam ir jābūt es paplašināšanas procesa sastāvdaļai. Tam vajadzētu būt arī augstu mūsu darba kārtībā eh, sanās ar Krieviju, eh, īpaši ņemot vērā, ka mēs pat labam runājam par partnerības nolīgumu eh, modalitātēm ar Krievijas partneriem. Paldies! Paldies! Tagad sociālistu un demokrātu progresīvās grupas vārdās Sarkjānī. Uh, kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdas kundze. Paldies par lielisko darbu eh, attiecībā uz es iestāšanos cilvēktiesību konvencijā. Tas ir labs piemērs Eiropas pilsoņiem. Tagad būs jauna krimināla, jauna krimināla tiesa arī uh, ārpus ES, kas nodrošina um, Eh, pilsoņu tiesības, pamattiesības. Ir svarīgi eh, cilvēkiem iestī, iespēja tiesā aizstāvēt savas tiesības, un Eiropas parlamentam ir jābūt arī neformālam orgānam, lai informācijas apmaiņas starp parlamentu un uh, eh, padomus parlamentāro asambleju veicinātu, un parlaments ir arī jāiesaista sarunu procesā Eiropas pilsoņiem ir tiesības saprast e, šīs e, pievienošanās mehānismus un saprast savas tiesības. Tad es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka Eiropas e, padoma un Eiropas Savienība izstrādāt vadlīnijas attiecībā uz visu to, ko nozīmē šī pievienošanās. Paldies, un tagad Alde vārdā dosim vārdu Dafkungam pusotru minūti. Uh, uh, uh, uh, uh, uh accession of Eiropas Savienības pievienošanās cilvēktiesību un pamatbrīvu aizsardzības konvencijai ir visai novēlota. Tā ir ļoti būtisks kopains elements lai mēs kļūtu par labu tiesību ievērojušu režīmu, režīmu kuru veicina Eiropas kopiena tiesa. un kuru uzrauga ārējā, no ārējā elementa Strasbūras tiesa. Tas ir visai sarežģīts pasākums, tas ir tā kā dots pret dotu padaram, ja mēs padaram saistošo pamatiesību hartu. Tas ir kā jauns, jauna vienprātības starp starp, piemēram, tādu pusi kā Lielbritānija kas dod priekšroku valdības, Eiropas padomas pieeja un federālistiem, tādiem kā es, kas vienmēr devuši priekšroku supranacionālai pieeja. Un šāds solis ir ļoti atbilstošs šādā laikā, kad valda koalīcija politika starp uh, liberālu demokrātu partiju un konservatīvo partiju apvienotajā karalistē. Paldies! Grazie per il gruppo Verde Alleanza Libera. Paldies! Un tagad uh, zaļo ale, uh, grupas vārdā Lohbīlers kundze divas minūtes. Romas statūta pieņemšana un starptautiskās krimināla tiesas izveide ir uh, ļoti veiksmīgs solis. Tam ir daudz piemēri, bet tas nozīmīgākais ir tas, ka pirmoreiz vēsturē augsti valsts varas pārstāvju gan civilē, gan arī militārie var tikt saukt pie atbildības. Ja tie ir veikuši karu noziegums vai likuši veikt karu noziegums vai noziegums pret cilvēci. Eiropas Savienība daudz veidā ir atbalstījusi starptautiskās krimināltiesas izveidi, un nākotnē tai arī jāatbalsta un jāstiprina šī tiesa, kā arī jāaizstāv tās neatkarība. Statūtu pārskatīšanas konference Kampalā sastādīs tādu kā bilanci un uh, izvērtēs, kas ir bijis veiksmīgs un kas ir jāuzlabo. Jau tagad ir nozīmīgi, lai valstis nacionālā līmenī censtos pieņemt likums vai arī īstenot konsekventi tos likums, kādi jau pastāv, lai atbalstītu starptautisko kriminālu tiesu. Daudzi vēl kavējas. Tad, kad runa ir par to, uh, uh, ka arestētu augstranga personas, pret kurām ir izdots arest orders. Bieži vien bailes no diplomātiskām problēmām ir lielākas nekā apziņa, ka starptautiskai krimināltiesai ir vajadzīgs atbalsts, lai tā varētu uh, darboties. Kam, konferences Kampalā nodarbosies arī ar uzbrukumu kāru jēdzienu un arī uh, šo jautājumu kompleksu. Ir paveikts ievērojams ie, uh, iepriekšējais darbs, ir jau uh, arī teksta projekts prezentēts, kas ir daļēji pārņemts mūsu rezolūcijā aicinām intensīvi pievērsties definīcijas pārņemšanai statūtos un līdz ar to arī tās izmantošanu uh, starptautiskā krimināla tiesā. Noteikti nedrīkst būt nekāda neatkarības ierobežošana Un vēlreiz vēlos pasvītrot to, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai Eiropas Savienība šajā konferencē visaugstākajā rangā tiktu pārstāvēt, kas būtu kā signāls atbalstam šai krimināltiesai un arī signāls citiem reģioniem. Paldies! Grācie, pēri. Paldies! Tagad uh, nākošais būs Foksa kungs Eiropas konservatīva un reformistu vārdā. Paldies, priekšētājas kundze. Mana grupa ir apņēmusies aizsargāt cilvēktiesības, bet nesam pārliecināti, ka ļaujot Eiropas Savienībai parakstīt šo konvenciju būtu pareizs solis. Katra dalībvalsts jau ir parakstījusi šo konvenciju, un kāds labums, ja to paraksta arī Eiropas Savienība? Es būtu ļoti priecīgs, ja kāds no maniem kolēģiem varētu sniegt praktisku piemēru tam, kā viens no ka man vēlētāju cilvēktiesības tiktu labāk aizsargāts, ja arī Eiropas Savienība parakstītu šo konvenciju. Uz doto brīdi Devali valstīm nav prasīts tieši piemērot šo konvenciju savos tiesību aktos. Es vēlos saņemt garantiju, ka tad, ja Eiropas Savienība parakstīs šo konvenciju, lietas nemainīsies šajā ziņā. Es vēlos, lai Es nevēlos, lai tiktu mazināta Lielbritānijas valdības var izlemt, kā aizsargāt cilvēktiesības. Man šķiet, ka mēs tādējādi mēģinam parakstošo konvenciju pilnveidot Eiropas Savienības lomu starptautiskā līmenī. Manuprāt, tas ir iemesls, lai neparakstītu šo konvenciju. Paldies! Grācie, Pirgi! Paldies, un tagad vienoto kreiso vārdā un e, Ziemeļvalstu kreiso vārdā Šolca kungs pusotru minūti. Paldies, priekšsēdus kundze, man politiskā grupa ļoti skaidri apsveic Eiropas Savienības iestāšanos e, vai pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai, kas ir Eiropas varbūt svarīgākais cilvēktiesību instruments, e, Strasbūras tiesas nozīme, varbūt arī kā arguments manam kolēģim Foksam, ir parādās arī tajā, ka tajā 30 tūkstoši sūdzības uh, gadā ienāk un uh, e, 2009. gadā jau bija 57 tūkstoši sūdzības un 2000 spriedumu gadā tiek pasludināti no tiesas. Vai tie ir jāpasludina arī Eiropas uh, Savienībai ir tiesa, bet atšķirībā no cilvēktiesību tiesa tā nav atbildīga par cilvēktiesībām, vismaz ne expressis verbis, un um, tāpēc uh, uh arī ir nepieciešama šī mūsu pievērnošanās cilvēktiesību konvencijai. Uh, tas tātad ir vēsturisks solis, kam arī vairākums deputātu laikam piekrīt, un tāpēc es uzskatu, ka galvenie ieguvēji būs Eiropas pilsoņi Eh, kuru cilvēktiesības tiks stiprināts un eh, tās būs, būs saistošas ne tikai 27 valdībām, bet arī es institūcijām. Līdz ar to Eiropas Savienība rāda Eiropas pilsoņiem skaidru signālu, ka viņi, kas attiec uz cilvēktiesībām, eh, nevar nostāties pāri cilvēktiesībām, bet tās ir aizsargājums arī pretimējas institūcijām. Protams, ka arī radīsies problēmas e, e, e, implementācijā, tāpēc ir jābūt atvērtiem vislabākiem risinājumiem, kas var rasties tehniskā juridiskajā plāksnē. Paldies, un tagad brīvības un demokrātijas grupas vārdā minūte Messeršmita kungam. Priekšsēdājas kundze, eh, ja Eiropas Savienība iesāsties, eh, pievienosies eh, cilvēktiesību pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, bet līdz šim ir bijis tā, ka tie, kas ir Eiropas Savienības pilsoņi, ir varējuši vērsties tiesā, ja, piemēram, uzskata, ka nav bijis kāda pareiza, teiksim, darbība veida vai arī kādas ekonomiskas strīdas risinot. Uh, Un tad ir uh, Strasbūras konvencijas desmitais pants pielietojams. Bet es esmu pret uh, pievienošanos uh, pamat, cilvēktiesību pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, jo it īpaši uh, Luksemburgā Eiropas uh, Savienības kopienas tiesa izmantos šo jomu, lai sociālajā jomā un migrācijas jomā paplašinātu aptvērumu. Tā varētu. Uh, šo uh, pievienošanās faktu uh, kā argumentu izmantot, lai Eiropas Savienība noteiktu vairāk un dalībvalsts aizvien mazāk. Piemēram, uh, viedokļu brīvība un citas brīvības netiks veidotas dalībvalstīs, bet to noteiks Eiropas Savienība. Un tas mūsu skatījumā nav labi. Tas jāatstāja dalībvalstu lemšanas jomā. Paldies. Priekšsēdētāji, paldies. Tagad. Uh, Sinklērs kundze pie politiskajām grupām nepiedarošo deputātu vārdā. Divas minūtes. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsētājs kundze. Referents ziņojumā rakstījis, ka pievienošanās konvencijai uzspiedies aizsardzību no savienības darbībām. Es vairāk būtu iestrādājis savus vēlētāju aizsardzību no konvencijas darbībām. Protams, apvienotājā karaliste mēs esam to iestrādājuši 88. gadā šos konvencijas normas mūsu tiesību aktos. Jaunajās valdības manifesto bija teiks, ka tās atsauktu cilvēktiesību aktu, bet, kā jūs zinat, Eiropas Savienībai tagad ir vairāk pilnvaru nekā apvienoto karalistu vēlētājiem, un kā mēs zinām pēc Orvela teiktā, ka daži cilvēki ir vienlīdzīgāki par citiem. Šī un šogad man vēlētāji cieta no tā dēvēto ceļotāju iebrukumiem, kas ir sabojājuši vidi manu vēlēšanas apgabalā. Un pateicoties šai konvencijai, viņiem bija īpašas tiesības, viņiem bija tiesības saņemt izglītību un veselības aprūpu, un par to jāmaksā vietējiem iedzīvotājiem. Es teiktu, ka konvencija jau ir izdarījusi pietiekam daudz ļauna un varbūt referents vēlētos apmeklēt manu vēlēšanas apgabalu un uh, redzēt pats, cik ļoti ir, ir apkaunot mūsu zeme. Varbūt viņš gribētu parunāt ar smag strādājošiem iedzīvotājiem, kuru māja vērtība ir kritusies, un varbūt viņš varētu parunāt policistiem, kuriem ir jāizstāv šie cilvēki. Un varbūt viņš varētu skatīties arī, kā tur ir apstājusies satiksme un viņš varētu skatīties uz to, kā iedzīvotāji mēģina nodrošināt savus mājas pret arvien pieaugušo noziedzības vilni, kas seko šādiem ieplūdumiem. Protams, tās ir tikai mazas traģēdijas un nevar kavēt lielo politisko projektu, ko mēs saucam par Eiropas Savienību. Bet neaizmirsim, ja mēs piešķiram īpašas tiesības vieniem pilsoņiem, mēs citu cilvēku tiesības mazinam. Un man vēlētāju tiesības līdz ar to ir mazinātas un nedrīkst neievēlēti pārstāvi izvēlēt, kurš ir īpašs un kurš nē. Mums ir ievēlēta valdība apvienotāja karaliste, kas ir izteikusi savu vēlmi šajā jomā un ļaujiet viņiem rīkoties. Grazie, diamo ora. Paldies. Tagad sāksim atsevišķu runātāju ciklu un beig ņemiet vērā atvēlto laiku. Divas minūtes Mendes de Vigo kungam. Paldies, priekšsēdus kundze. 20, 23 gadu apakaļ man bija tas prieks vienā citā namā piedzīvot, kā tik parakstīts cits nolīgums, Žaks Delors ar Spino Moreha bija kopīgi tur, lai eh, Eiropas Savienība parakstītu cilvēktiesību konvenciju. Tas bija 20, pirms 20 gadiem. Es atceros, ka Heinricham Hainam uzdeva jautājumu, kur uh, jūs vislabprātāk gribētu mirt, viņš sacīs labprātāk Lielbritānijā, tāpēc, ka viņi ir 20 gadus atpalikuši, nu jā, patiesībā varbūt gandrīz 200 gadus tagad. Mana grupa EPP ir par šo iestāju, jau kopš gadiem mēs esam par to, un tāpēc mēs šo uh, Ramona Haurīlī ziņojumu varam ļoti atbalstīt, tas viņa pirmais ziņojums, bet droši vien ne pēdējais. Mēs uzskatām, ka pilsoņu tiesības tiek eh, nodrošinātas, veicinātas šādā veidā. Iepretim to, ka ES eh, tiesību akti varētu pārkāpt viņa cilvēktiesības. Protams, te ir juridiskās tehnikas jautājumi, kas ir arī vēl svarīgi. Dalībvalstīm ir jāratificē konvenciju, un es nav uh, supervalsts, bet starptautiska organizācija. Starptautiska organizācija uh, pakļaut kaut kam, ko ir veidojušas valstis, tas ir uh, sarežģīti. Gāls kundze noteikti vēl varēs atbildēt konkrēts jautājums, bet uh, Rēdingas kundze un pārdome, es tikai varu jūs tikai aicināt ātri e, dot mandātu komisijai, lai tā var uzsākt sarunas un lai tā var iestāties, lai Eiropas Sanība var iestāties pēc iespējas drīzāk cilvēktiesību konvencijā. Paldies! Tagad vārdu dosim Lopes Agilāru kungam pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es pievienošos tiem, kas sveic referentu un līdz referentus, kas darbojās, lai, kas strādā aktīvi strādāja, lai šo ziņojumu sastādītu. Šogad mēs daudz esam runājuši par finanšu un ekonomisko krīzi, taču teikšu, ka Eiropas Savienība ir ne tikai ekonomika un uh, valūta, bet tā ir domāta cilvēkiem, cilvēktiesību aizsardzībai. Tā aizstāv pilsoņu tiesības. Līguma sastais punkts mm, vispār padara iespējamu to, ka pievienojamies konvencijai un nekādā ziņā nesašaurina pamatiesības. Šo uh, valstu iedzīvotāju tiesības tiks stiprinātas, nevis vājinātas. Līdz ar to visi strādās viena mērķa labad. Gribētu iekšliet un tieslietu ministriem arī teikt ļoti skaidri, ka mēs esam izvērtējuši visas problēmas, piemēram, arī attiecībā uz cilvēku tiesību garantēšanu. Uh, Piemēram, esam apmeklējuši Eiropas Savienības kopienu tiesu, esam apmeklējuši arī Eiropas cilvēktiesību tiesu, kā arī 23. jūnijā mm, esam sasaukuši konferenci. Tajā piedalīsies pārstāvji no abām tiesām, un šādā veidā mēs mm, garantēsim to, ka iedzīvotāju tiesības tiks pilnā apmērā ievērotas. Viens uh, britu jurists Hārts rakstīja, ka nav uh, cilvēktiesība bez uh, tiesiskas garantijas un nav tiesiskas garantijas bez tiesnešiem. Tikpat uh, neiespējami ir, lai būtu Eiropa bez pilsoņiem, uh, bez pilsoņiem, kas apzinātos, uh, ka Eiropas izveida mūs stiprina un pamattiesības. Uh, ir kas ārkārtīgi nozīmīgs, tās jāstiprina. Paldies! Paldies! Nākošā runātājas Hāgas kundze minūte 30. Paldies, priekšsēdz kundze, dāmas un kungi. Tātad Eiropas Savienība iestājoties, pievienoties Romas krimināltiesību Eh, statūtam eh, tiek paplašināts pilsoņu eh, cilvēku tiesības un tomēr var sacīt to, ka jau startautiskā krimināla tiesa ir svarīga institūcija, lai nodrošinātu, ka šīs fundamentālās tiesības nav tikai Eiropā spēkā, bet visā pasaulē. Jā, tas ir pēdējais palīdzības punkts, kā komisārs sacīja, bet svarīgs. Un, um, Eh, Eiropas Savienības vadlīnijām attiecībā uz eh, eh, kriminālu tiesību ir arī jānodrošina. Tās ir instruments pret genocīda un noziegumu pret cilvēku tiesību, pas, pret cilvēku cieņu pastrādātājiem. Augstiem pārstāvēm vajadzētu aktīvi veicināt arī citu globālu spētāju iestāju cilvēktiesības ties e, statūtiem, tā, tādiem kā Ķīna sarunās vai ASV e, vai arī citām valstīm, bet mums ir jāiesaistās dialogā par globālās drošības veicināšanu, kā e, Nīderlandieši Eiropieši es gribētu apliecināt Eiropas pilsoņiem, ka Hāgas mm, statūti nekad netiks iedarbināti. Mm, Irānā e, e, sistemātiski ikdienas e, notiek nāvs soda izpilde, izvarošanas un citi noziegumi pret pašiem iedzīvotājiem. Tāpēc arī ļoti svarīgi e, e, tiesas stiprināšana, un tā jābūt notiek globāla līmenī. Eiropas parlaments ir strādājis konstruktīvi e, šī mēķa labāk. Paldies! Dārgie kolēģi, es aicinu jūs eh, pieturēties pie runāšanas laika, citādāk vēlāk mums nebūs laika brīvā mikrofona procedūrai. Tagad dosim vārdu Hefner kungam minūti. Dārgie kolēģi, priekšsēdus kundze, mēs šodien strādājam pie tiesību paplašināšanas eh, supranacionālajā līmenī, pārnacionālajā līmenī, un tas parāda, E, tas kļūst skaidrs, ilūkojoties cilvēktiesību pārkāpumu e, e, vēsturē un manas vēstures vēsturē, jo vācieši ir visbriesmīgākos vēst, cilvēks vēstures noziegums pastrādājuši, pieņemot likumus, kas ir pretiesiskumu padarījuši par likumu un slepkavības pret uh, jūdiem, kristiešiem uh, un citiem uh, tātad uh, padarījuši par tiesībām un uh, tiesisku it kā. Un tas ir patiesībā necilvēciskums, un tāpēc uh, tagad iestāja uh, statot, uh, pievienošās statotiskās krimināla tiesas statutiem ir milzīgs solis. Uh, jo tas dod cilvēkiem pārliecību, ka ir tiesnesis arī ārpus e, Eiro, e, savas valsts e, tiesību sistēmas, tas ir milzīgs, svarīgs solis, tāpat kā es iestāšanās Eiropas cilvēktiesību konvencijai, par ko es sen esmu iestājies personīgi, un mēs visi, diemžēl vairāk laika man nav runāt, paldies, ka mēs varam spērt šo soli. Paldies īpaši referentu Mahorigi par lielisko ziņojumu. Grazie, la parola all'on. Paldies. Tanaka kungam vārds vienu minūti. Paldies, priekšētājs kundze. Mana nacionāla partija Lielbritānijas konservatīvie jau ir pauduši lielas bažas par starptautiskā krimināla tiesa un par tās starptautiskās jurisprudences piemērošanu, ir tīpaši Romas statūti ietveros par noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem. Bet tagad mums ir iespēja skaidri novērtēt starptautiskās krimināla tiesas lomu. Manuprāt, tiesa ir pieturējusies pie saviem uzdevumiem un ir sekojas tikai vissmagākajiem gadījumiem. Un Kampo kungs ir palīdzējis stiprināt tiesas neatkarību visā pasaulē. Un šādu politiski motivētu lietu tiesāšana nav notikusi, kā baidījās Amerika. Un varbūt nesen izveidot kolīdzes ar konservatīvo un liberālu demokrātu partiju nodrošina mums iespēju pārvērtēt mūsu attiecības ar starptautisko kriminālu tiesu un Kampalā pārskatīt strīdīgās jomas. Mēs nevaram ļaut, lai mūsu apvienotās karalistas intereses kompromis apdraudētu starptautiskās krimināla tiesa, bet mums jāapzinās, ka noteiktos apstākļos šai tiesai var būt konstruktīva loma, ko spēlēt, lai neļautu diktatoriem valdīt nesodītiem. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole Verjā. Paldies! Tagad uh, Verjā kundze pusotru minūti. Paldies, priekšstādātājs kundze, komisāris kundze, ministra kungs, targie kolēģi! Es uh, gribu runāt par abiem jautājumiem. Par, uh, un vēlos īpaši uzsvērt uh, ziņojuma augsto kvalitāti un to, ka tika sasniegta vienprātīga vienošanās. Un papildus tam, kas tika teikts pozitīvs par ES pievienošanos uh, C, uh, cilvēktiesību un pamatiesību aizsardzības konvencijai. Manuprāt, tas, ka konvencija ir ekstrateritoriāla un. Uh, teritorijas aptveroša ir ārkārtīgi pozitīvs punkts. Ļaujiet man cerēt, ka cilvēktiesību klauzula būs vēl uh, plašāk izmantot un padziļināta. Ne tikai konvencija, bet arī visi protokoli uh, Un pamatiesība harta ļaus mums strādāt, strādāt ļoti ātri, lai pievienoties visiem juridiskajiem instrumentiem, kādi ir uh, cilvēktiesība un pamatbrīvība aizsardzības konvencijai, lai labāk aizstāvētu cilvēktiesības. Tagad par starptautisko kriminālu tiesu. Gribu izteikt divas vēlmes. Pirmkārt, Eiropas Savienībā vajadzētu būt īpaši pievērsties uh, upuru aizstāvībai un viņu uh, legāliem pārstāvjiem. Uh, ad hoc darba grupa ļautu izglītot advokātus, specializētus advokātus. Un otrkārt, mums vajadzētu visu enerģiju veltīt tam, lai visas dalību valstis to tiesību aktus piemērotu starptautiskām tiesībām. Francija vēl visu nav paveikusi. Man žēl, un man žēl arī, ka tik lielas valsts kā, piemēram, ASV nepiedalās šajā uh, procesā, nosodot uh, noziegumus, kas ir nodarīti pret cilvēci. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Brons, divas minūtes. Uh, thank you, madam. Paldies, priekšētājs kundze, Eiropas Savienība. Pievienojoties konvencijai par cilvēktiesībai, padarīs to par daļu no Eiropas tiesību aktiem un Tas arī cits organizācijas datums kā arī es standarts. Tas nozīmē, ka Eiropas tiesa Luksemburgā būs ar jurisdikciju skaidrot divus savstarpēji pretrunīgus dokumentus - Eiropas Savienības hartu un padomus konvenciju. Esmu jautājis vairākiem ekspertiem AFCO un LIBE komitējās, kas notika, ja būtu tāds pretruns starp dokumentiem vai starp vienu dokumentu atsevišķām sadaļām, tātad kuram būtu virsroka. Man teica, ka pirmkārt ka dokuments vai iedaļa, kas dod lielāku brīvu, būtu pārāks par to, kas sniedz mazāku brīvību. Un es vēlāk jautāju, kas tiktu izlēmts, ja būtu divas strīda puses un katra uzstātu par atsevišķām tiesiem, piemēram, tiesību piekaut savu reliģiju un tiesi, otra puse pie par tiesību izteikties. Tas nav visai teorētiski, uh, To pierādīja jau Dānijas karikatūristu gadījums. Šis bija tas gadījums, kad eksperti neizteica savu viedokli, un šis klusums bija tikpat apdulinošs, kā tas, ko mēs vēlējāmies dzirdēt. Brīva izteiksmes iespējas vienmēr tiek ziedotas kādu citu interesu labad, un tas Eiropas Savienība parasti dodas uz labāk. Mēs runājam par divām tiesību kategorijām. Pirmkārt, par izteiksmi pret valdības vajāšanu un, un ja nebūtu vispār ierobežojumu brīv, runas brīvībai, nu, jābūt ierobežojumu attiecībā uz kūdīšanu uz vārdarbību, bet tas ir jāatsaist no krimināla tiesībām. Paldies! Grāts. Paldies! Tagad dosim vārdu Janaku kundzei divas minūtes. Paldies, priekšsēdus kundzes, vēlētos īpaši pateikties kolēģim Reaugī par lielisko ziņojumu un par labo sadarbību tā sagatavošanā. Un paldies arī kolēģiem Prēda un Gālai e, par saviem pienesumiem no attiecīgo komiteju puses priekšsēdus kundzi. Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas cilvēktiesību un pamattiesību aizsardzības konvencijai un arī e, mūsu pozīcija attiecībā uz starptautisko kriminālu tiesu izriet no tā, ka Eiropas Savienība iegūs juridiskās personas status ar e, Lisabonas līgumu. E, tagad, protams, daži uzdod jautājumu, nu kāpēc mēs uh, vai, vai, vai mums tiešām ir nepieciešama Strasbūra, pakļauties Strasbūras cilvēktiesību tiesas eh, jurisdikcijai. Eh, bet es domāju, ka Strasbūra ir panākusi daudz vairāk nekā to, kas ir ierakstīts cilvēktiesību konvencijā. Un arī prezidentūra eh, un komisārs Kunz Redinga to jau uzsvēra Otrkārt, vērodas Eiropas Savienības saikne ar to, kas vispār notiek Eiropā un ar valstīm, kas ir Eiropas padomas dalībvalsts. Varbūt daži uzdos jautājumu, vai e, eh, situācijas sarežģīsies, e, bet ziņojumā ir uzsvērts, ka nevajadzētu būt startautiskām sūdzībām vai nu viens e, ir augstākā līmenī par otru, ne, patiesībā ir vienkārši skaidra, e, skaidrs e, kompetenci dalījums, e, un tāpēc es domāju, ka tagad mēs speram svārīgu soli arī iestājoties Eiropas cilvēktiesību konvencijai, pievienojoties, un arī protokoli ir nozīmīgi Tie dod iespēju Eiropas parlamentam aktīvi darboties eh, sarunās. Un uh, to darīt arī caur Eiropas padomus parlamentāro asambleju. Paldies! Vārdu dodam tagad Hauit kungam pusotru minūtu. Paldies priekšsēdi! es eh, lapojos ar to, ka vādu parlamentu delegāciju eh, uz Kampalas konferences, eh, lai globālo tiesiskumu veicinātu un cīnītos pret nesodamību attiecībā uz noziegumu pret cilvēks un dot pienesumu mūsu kopīgajā drošības politikā un virzītos uz tiesu universālu jurisdikciju ties, cieši tiesības jāaizsargā, mums ir jāuzslavē tās uh, uh, valstis, kas jau ir pievienošās cilvēktiesību ties uh, statūtiem, bet 12 es dalībvalsts nav devušas finansējumu starptautiskajā cilvēktiesību tiesai, un krimināltiesai, un, un tas, protams, nav labi. E, universālā jurisdikcija iesāks ar, un, ar lokālo implementāciju šeit pie mums mājās. E, viens no apvienotās karalists um, uh, jaunās eh, koalīcijas valdības pienākumiem ir arī um, atzīt tātad tiesas eh, kompetenci un rūpēties par to, lai tā tiktu attiecīgi īstenot Nirnbergas un Tokio tribunāli. Uh, bija ļoti labu darbu padarījuši, bet eh, tāpēc arī 21. gadsimtā ir vajadzīgi līdzīgi trimināli. Tāpēc eh, indīgas gāzes eh, izmantošana karā, kāpēc tā nav aizliegta, es nesaprotu. Ja Sadams Huseins pielietoja gāzi pret cienzotājiem vai gāzā iedzīvotājiem tiek uzbrukts, tad eh, eh, cilvēdzotiem, tad viņu pārdarītāji to var darīt nesodīt, tas eh, nav pieļaujami. Paldies, un tagad vārds Gērens kungam pusotru minūti. Merci, madame la Paldies, priekšstādātājs kundze. Startautiskā krimināla tiesa tika veidota, lai tiesātu uh, tos, kas nodara genocīdu, uh, karu noziegums un noziegums pret cilvēci. Un starptautiskā krimināla tiesa bija kas tāds, ko sagaidīja upuri, kas gaidīja dažkārt pārāk ilgi un uh, velti. Daudzi pirms eh, SKT eh, izveidas domāja, ka tai būs profilaktiska nozīme. Jā, protams, starptautiska, teiksim, eh, iespēja sodīt tos noziegumus, kā tika paveikt Bosnijā, Ruandā, Kambodžā vai Darfujā. Un vai tas nebūtu tāds tā kā iespējas mēģinājums arī dažu a, labu a, diktatoru vai slepkavu atturēt no noziegumu veikšanas, jo zi, viņš zinātu, ka to tiesās a, a, sa, a, tās valsts ārpusē, ja viņš būs veicis kādus noziegumus noziegums. Un šādi es gribētu jautāt komisijai, vai šis profilaktiskais um, aspekts tika sasniegts. Komisija uh, varētu um, dot atbildi, vai, piemēram, SKT arestu orders izsniegts pret Omar El Bešīr, tā skatījumā ir uh, uh, problēmas daļa vai risinājuma daļa. Manuprāt, tā ir risinājuma daļa. Un lai arī kā būtu, uh, kāda mācība ir uh, iegūstama no šīs uh, no tiesas eksistēšanas brīža. Un nākošais komisija, tas ir mans pēdējais jautājums, vai šīs mācības tiks ņemtas vērā, modificējot, izmainot tekstu, par kur diskutēs konferencē Kampalā un vai, ja tā tiks adaptēta, vai šis teksts būs juridiskā bāze uh, turpmākai darbībai. Paldies! Nākošais runātājs Šimanskis. Jā, pievienojoties konvencijai, mums ir jāizvairās no vairākām briesmām. Mums ir viena problēma, ir konkurence ar divām tiesām. Tu, ties, kas ir Strasbūrā un Eiropas kopienu tiesa, un arī tagad pastāvēs divi dokumenti - Eiropas konvencija un pamatiesību hārta. Būs grūti skaidrot saviem pilsoņiem, kura tiesa būs kompetentā varētu rasties konflikti par tiesu jurisdikciju un arī Savienības pievienošanās konvencijai ierobežos tradici ko konstitucionālās tradīcijas dalībvalstīs, un mūsu pievienošanās konvencijai nedrīkst apiet Lisabonas līguma protokolu, kas ir, kur runā par šo konvenciju attiecībā uz apvienoto karalistu un Poliju. Grazie, la parola all'onorevole Šegedi. Paldies. Paldies. Nākošais runātājs Šegedī kungs viena minūte. Priekšstādātājs kundze. Ļoti žēl, ka man ir tikai minūte, lai runātu par šie ļoti nozīmīgo jautājumu. Uh, Es gribētu informēt jūs par uh, briesmīgiem plūdiem, kādi ir Ungārijā un citās uh, valstīs. Uh, un ir uh, simtiem tūkstoši cilvēku, kas ir apdraudēti. Mēs esam solidāri, mēs varam, gribam paust viņiem atbalstu no Strasbūras, un mēs ceram, ka šie briesmīgie plūdi pēc iespējas ātrāk beigsies. Tādēļ prasu no visiem Eiropas Savienības atbildīgajiem piedāvāt palīdzību upuriem. Mums ir vairāki desmit pilsētu Ungārijas ziemeļos, kas ir pārpludināts, pārpludināts upes ir pār uh, izkāpus no krastiem, un mēs gribam, lai šīm teritorijām tiktu palīdzēts. Šīs teritorijas ir ļoti smagi cienušas. Tie deputāti, kas tagad ir zālē, domā, ka jāievēro cilvēku tiesības ļoti augstā līmenī. Jā, protams, bet šajos ziņojumos par pievienošanos cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības komisijai. Mēs nedomājam tikai par cilvēktiesībām, mēs vienkārši pakļaujamies ASV idejai, un tas nav vēlams, jo mēs esam suverēnas valsts, mēs esam suverēnu, suverēnu valstu um, savienība un suverēnās valsts iestājas un pievienojas šai konvencijai. Mēs uh, esam um, suverēni un uh, paši spēmplējīgi. Paldies, nākošais runātājs, kas cīnīja divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, ministra kungs. Šī pievienošanās atspogļo Eiropas Savienības aicinājumu. Aicinājumu aizstāvēt cilvēktiesības un cilvēktiesības tās atbalstīt. Tam tiek veidotas struktūras, tam ir arī vēsture, iestājas process, kad iestājas atsevišķās dalībvalsts un kad atsevišķās dalībvalsts pievienojās konvencijai. Tās atbilst pamatprincipiem, kā arī dalībvalstu konstitūcija, un tā ir daļa no Eiropas Savienības likumdošanas bāzes, bet tajā pašā laikā tas ir arī ļoti nozīmīgs simbolisks žests Runājot tikai par juridiskajiem soļiem, tad situācija nav pārāk vienkārši, jo viss ir saistīts ar to, ka arī institucionālajie aspekti ir jāievēro. Paldies kolēģiem un arī AFCO komitejai par to, ka šis dokument, dokuments ir izstrādāts. Mēs atbalstam šo dokumentu, nepievērsīšos pilnīgi visiem aspektiem, jo atkārtotu tad daudz ko no tā, uh, ko teica komisāri un padomas priekšsēdētājs. Tika uzdots jautājums par institūciju klātbūtni un par deputātu pārstāvniecību, arī e, darbību Eiropas padomē un arī par tiesnešu ievēlēšanu. Par šiem jautājumiem runājot, jāsaka, ka ir nozīmīgi uzsvērta, e, kāda uh, Izpratni ir iedzīvotāju, vietā, vie, eh, iedzīvotāju vidū par eh, Eiropas, kop, e, Eiropas institūcijām un arī par Eiropas padomu, par tiesu Strasbūrā. Tur uh, varbūt 18 pārstāvi, ne mazāk kā divi. Tikai to gribēju pieminēt, un noslēgumā gribu teikt, ka, nu, tomēr vēl ir tādas problēmas, kas būtu risināmas tās būtu attiecības starp tiesām. Kā arī šī Eiropas uh, gara uh, izpratne. Mēs esam Eiropas Savienība, otrajā pantā to esam vēlreiz uh, teikuši, ka mūsu savienība balstās uz cilvēktiesībām, cilvēktiesību aizstāvību. Mēs neesam vienkārši tikai kaut kur uh, telpā. Mēs vēlreiz uh, uzsveram to, ka šī ideja ir, ir ideja spēcīga un visām citādi pilnībā piekrīt tam, kas ir rakstīts šajā ziņojumā. Paldies, nākošā runā kopa pusotra minūte. Paldies, Eiropas Savienība. Protams, ļoti aizstāv uh, starptautiskās krimināla tiesas izveidu un cilvēktiesība aizstāvības, ar to mēs, uz, mēs ceram, ka Kampals konferences dos iespēju iespēja stiprināt eh, tātad eh, tiesu un tās attīstību veicināt. Startautiskai ties, eh, sabiedrībai jāaizsargā cilvēktiesības un jāstiprina starptautiskās tiesas kompetences. Reforma procesa gaitā jau ir vairāki priešlikumu izskanējumi neapšaubām vissvarīgākie ir tie, kas attiecas uz karnoziegumiem. Bet jābūt skaidram tam, ka Eiropas parlaments vēlas norādīt uz to, ka uh, briesmīgie noziegumi pret cilvēci nevar būt eh, nesodīti. Mums ir jābūt eh, skaidrībai attiecībā uz jurisdikciju un vairāk eh, valstīm ir jāpievienojas šai pamatdomai, lai nesodamība tiktu izbeigta. Karnoziedzniekiem ir jābūt drošiem, ka reiz viņi tiks sodīti, un tāda ir sodīšanas jēga, tas var no nu, atbaidīt. Uh, Bet tas, protams, arī ir uh, solis uz izlīgumu pēc uh, asiņainiem konfliktiem. Mēs vēlamies signalizēt savu atbalstu starptautiskās krimināla tiesas izveidēju un uh, valstu iestājotājiem. Mēs ceram, ka Kampals konference uh, spērs svarīgs solis uz priekšu. Paldies! Tagad dosim vārdu Kačmareka kungam pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdus kundze! komisārs kundz, dāmas un kungi. Starptautiskās krimināla tiesas pārskatīšanas, Romas statūta pārskatīšanas konferences ir lieliski iespēja eh, mums eh, re, eh, reprezentēt savas vērtības, bet mēs kopīgi laikam uzskatām, ka noziedznieki ir jāsied soda un ir labi, ka pārskatīšanas konferences notiks taisnā, tiesni taisnā Āfrikā, jo šeit ir daudz šādi noziegumi pret cilvēks gadījumu vai kā noziegumi Kenijā, Kongo, Sudānā un citās Āfrikas valstīs. E, šāda nozieguma nesodāmība un noziedznieku nesodāmība ir jāizbeidz. Startautiskās krimināla tiesas e, nozīme šajā kontekstā ir ļoti liela. Ja 20, pirms 20 gadiem mums e, būtu bijusi šāda tiesa, kad mums maz uh, e, uh, slaktiņš varbūt nebūtu noticis dēļ startautiskās krimināla tiesas. Tāpēc mums derētu atbalstīt startautisko krimināla tiesu Uh, uh, lai uh, noziedznieki pret cilvēci tiktu tomēr sodīti gal galā un kara noziedznieki. Tāpēc ir arī svarīgi, ka cits valsts pievienojas Romas statūtiem, jo mūsu koordinācija un sadarbība no tā būs atkarīga. Tādēļ visam Romas statūtu pusēm vajadzētu turpināt sadarboties šāda mēķa labad. Rolā. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk došu vārdu Gomešas kundzei. Konferences darba kārtībā ir daudz ļoti svarīgas lietas, piemēram, agresijas noziegumi, genocīda noziegumi. Un šīs lietas tiešām ir jāskat tiesā pateicoties Eiropas Savienībai. Darfūras noziegumi tika arī izskatīti tiesā. Sudānas eh, valsts vadītājs arī tika pakļauts tiesas procesam, tika izteikts apsūdzības. Novērotāji Sudānas vēlēšanu gaitā uzskatīja, ka tas, kādā veidā vēlēšanas tika īstenotas, tas netika, nenotika saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Un tāpēc Mums patiešām skaidri un izteikti ir jāaicina ieviest taisnība. Nevaram šeit rīkoties pretrunīgi, divdomīgi. Abaširam ir jāstāsties priekšā, tam jābūt spēcīgam signālam, lai apturētu jebkādus citus eh, diktators no uzbrukumu pašiem savām tautām. Un, ja nebūsim piesardzīgi, efekts būs pilnīgi pretējs. Paldies, saka priekšādātāja tālāk Makavais kundze, pusotra minūte. Lielas paldies! Runāšu par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas e, cilvēktiesību konvencijai un runāšu kā jurista šai ziņā. Gribēju vērst jūsu uzmanību uz to, kāda ir Eiropas kopiena tiesas loma Eiropas Savienības iestāšanās procesā šai konvencijai, pievienošanās procesam šai konvencijai. Ir tīpaši pastāv prasība eh, cilvēktiesību konvencijā, ka pietiekumu iesniedzējiem, vispirms jāizmanto visis pašiem savi līdzekļi, lai īstenotu cilvēktiesību aizsardzību. Un tad pēc tam tas var tikt pārveidots procedūrā, kur tālāk var lēk, lemt uh, Strasbūras tiesā, jo Strasbūras tiesa ir pats pēdējais, uh, pēdējā iespēja, kur vērsties pēc taisnības. Un te es atsaucos uz lietām, kur atsevišķi ap, prasību iesniedzēji vēršas pret konkrētām dalībvalstīm. Luksemburgas tiesā līdz ar to jādod pirmām kārtām iespēja piemērot konvencijas noteikumi. Un nedrīkstam arī aizmirst, ka Eiropas kopiena tiesa konvenciju jau gadu, gaitā, gadu gadiem ir piemērojusi. Un šai saistībā gribētu gādināt, ka Eiropas eh, cilvēktiesību tiesas secinājumu par Bosforas aviolīnijām pret īriju 2005. gadu lietu. Un te ļaujiet man citēt, pamatiesība aizsardzība ar kopienas tiesību aktiem var tikt uzskatīt par ekvivalentu aizsardzībai, ko nodrošina konvencijas sistēma. Saska kopā ar saviem kolēģiem mēs augstu vērtējam Eiropas Savienības pievienošanās konvencijai, bet tajā pašā laikā es gribētu ļoti uzmanīgi lūgt jūs izanalizēt procedūru, ar ko šo pievienošanos izveidosim, jo mums ir jāaizsargā mūsu pilsoņu intereses un tajā pašā laikā mums ir jāsaglabā tās struktūras, kas jau šobrīd atbilstīgi labvēlīgi funkcionē. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk Ranžēla kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājiem. Com grande, eh, digamos, satisfação que o Partido Popular Europeu e que os deputados portugueses do Partido Popular Europeu. Vēlos norādīt, ka tieši saviem portugāles kolēģiem, ka šobrīd mēs uzskatām, šis pievienošanās process jau ir uzsākts uh, Eiropas uh, cilvēktiesību konvencijai. Viss valstis, tā skat arī Portugāla, uzskata, ka šobrīd ir tiešām jāpienojas šai kontrolē. Un tas arī ietvers tieši jautājumu par nāvsodu. Un mēs šobrīd apsveicam šo mm, faktu. Un tas ir ļoti svarīgi, kā Eiropas parlaments. Ļoti prasīja piedalās šajā procesā, bet viņam vajadzētu tiešām ļoti izsvērt arī tehniski un juridiski šim jautājumam pievērsties. Un uh, parlamentam katrā ziņā ir aktīvāk jānovēro šī situācija, jo cilvēktiesību jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi mums. Tā kā šeit ir ļoti svarīgs jautājums, ko mēs Eiropas parlamentā šobrīd izskatām. Labi, mums ir vienošanās arī ar daudzām valstīm ārpus Eiropas Savienības, un ir pareizi, ka mēs norādām, ka Eiropas pilsoņi, kas šobrīd nav Eiropas Savienības locekļi, tātad ir Eiropas padomas dalību valstu pārstāvi, lūk, kad ir tiešām iespējams vienoties demokrātiskā veidā par šādiem iznākumiem. Paldies! Grācie, adesso. Mēs paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk uzsākam brīvā mikrofona procedūru. Un šīs procedūras ietveros došu vārdu. Sājērkungam, godātie priekšsādātāji, Zverkungam. Pamattiesību jautājumi vairs netiek, nevar tikt aizsargāt tikai vienas dalībvalsts līmenī. Šai aizsardzībai jāiet pāri robežām, un šī aizsardzība jābūt balstītāji uz pārobežu sarunām, starpvaldību sadarbību, un tāpēc uzskatu, ka Eiropas Savienības pievienošanās cilvēktiesību konvencija ir solis ceļā uz pamat brīvību piedāvāšanu jebkuram individam, Tas piedāvā pievienoto vērtību. Mūsu mērķim jābūt izveidot tādu telpu Eiropas Savienības ietvaros, kur tiktu piemērāta augstākā mēra, augstākā mēra cilvēku tiesību pamatiesība aizsardzības standarti. Es nedomāju, ka pievienojoties šai konvencijai, Eiropas Savienība kļūtu automātiski par brīvības tā, brīvību telpu. Nē, domāju, ka joprojām būs kaut kāda veida pretrunas un uh, pamatbrīvību pārkāpumi, bet tie nedrīkst kļūt sistemātiski. Mums jāizveido atbilstīgās procedūras tiesu procesiem un, at, un, un tam līdzīgi. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāji! Ciemkas kungs uz vienu minūti. Paldies! Es tiešām esmu pateicīgs, ka esam pievērsušies jautājumam. Ja mums vajadzētu tiešām arī skatīties, kā tas uh, notiek Āfrikā. Āfrika ir kontinents, kur ārkārtīgi bieži notiek cilvēku uh, tautu pilnīgi izslepkavības. Un Eiropa nevar vienkārši pasīvi novērot, uh, kā notiek veselu tautu iznīcināšanu un starptautiskā krimināltiesa ļoti nozīmīgu lomu ir spēlējusi šajos noziegumos. Proti, ka viņi nodrošina, ka šie noziedznieki nevar vienkārši izvairīties no soda. Un tieši tāpēc es ļoti mērķiecīgi aicinu visus atbalstīt to, kā Eiropas Savienība atbalsta starptautisko kriminālu tiesu. Mums tiešām vajadzētu pārdomāt, ko mēs varam darīt, lai, lai starptautiskā tiesa tiešām būtu efektīvāka. Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk došu vārdu Flašikovs Benovs kundzei. Eh, vážená pani predsednička, pán minister, pani komisárka, ako už bolo povedané, pristúpenie únie k dohovoru. Paldies. Kā jau iepriekš tika kolēģi norādīja, Eiropas Savienības vienošanas konvencijai ir tiešām simbolisks akts. Tomēr tas ir nozīmīgs arī kopējā integrācijas procesā. Tas to stiprina. Līdz ar šim simbolismam, šim juridiskajam tiesību solim ir vienmēr eh, praktiska nozīme. Jo Eiropas Savienība cilvēktiesību politika līdz šim tā kā kalpoja dubult standartiem. Un līdz šim mums bija diezgan sarežģīti, jo Eiropas Savienība nebija juridiski eh, saistoši ievērot visas cilvēktiesības. Tālāk praktiskā nozīme ir tāda, ka tas aizsargā ne tikai Eiropiešus un Eiropas Savienības iedzīvotājus, pilsoņus, bet arī visus tos pilsoņus, kas ir pakļauti Eiropas Savienības uh, tiesībām. Un tieši tāpēc esmu ļoti priecīgi, ka arī visas konvencijas klauzulas tiks ievērots, ka tas stāsts spēkā. Tas tiešām ir apsveicami, jo tas tiešām arī norāda uz daudziem sarežģījumiem, kāds bija līdz šim procedūrās. Jo Eiropas Savienība, kas līdz šim kā ne valsts, tomēr uh, piedalījās Eiropas padomē, bet viņi nevarēja ar līdz ar to iesniegt svarīgos grozījumus. Un tāpat arī viņi nevarēja arī šajā krimināla tiesās attiecīgi iesaistīties. Tieši tāpēc mēs tā varam izvairīties no šīm problēmām. Paldies! Jā, paldies! Morvais kundze, vienu minūti. Képviselőtársaim, lassan egy éve vagyok az Európai Parlament képviselője. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es jau gandrīz gadu esmu deputāte šajā parlamentā. Un ir lietas, pie kā es tomēr, pie kā es sāku pierast. Uh, jo dažas procedūras atkārtojas. Mēs esam vairākās, mēs esam vairāk simtu deputātu, bet eh, de, plenārs ir zālē ļoti bieži nav vairāk par 20 cilvēkiem. Daži no mums seko partijas no, eh, grupas norādījumiem balsojot. Mēs balsojam pēc sirdsapziņas arī dzem, kā nu kurš. Uh, Eh, uzdodam jautājumus komisijai un nekad neseņemam atbildes. Komisāris, ka vēršos pie jums, jūs atbildīgi par cilvēktiesībām, es vēlētos dzirdēt konkrētu atbildi. Kāda ir pievienotā vērtība tam, ka Eiropas eh, Savienība pievienojas eh, konvencijai, jo visas dalība valstis to jau ir izdarījušas. Tātad, kāda ir pievienotā vērtība aizsargājot cilvēktiesības, vai mēs redzēsim kādu progresu. Paldies, un es eh, ceru, ka jūs izdarīsiet kādu izņēmumu no mm, noteikumiem, tomēr atbildēsiet man jautājumu. Paldies! Madērs kungs, vienu minūtu. Dente, komisārio, kari kolēģi. Tiespriekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Cilvēktiesība konvencija un pievienošanās tai ir ļoti būtisks solis, jo tas nodrošinās individuālo pamattiesību ievērošanas uzlabošanu. Visas 27 dalība valstis ir pievienojušās šai konvencijai, un šī ir lieliska izdevība. Mm, Tas nav, nav pēkšņs eh, lēmums, eh, ir pagājis zināms laiks, mēs tam esam gatavojušies. Un principā pamats tam ir radīts, eh, lai nonāktu pie šī te gala iznākuma. Mēs esam tiešām sasnieguši tādu galamērķi savā ziņā. Un tagad uh, Eiropas uh, Savienībai vajadzētu sākt vairāk skatīties Strasbūras tiesas virzienā biežāk, jo tā to varēs darīt tikpat labi kā dalībvalstis. Un es vēlētos apsveikt eh, referenti par darbu pie šī ziņojuma. Un eh, es tiešām vēlētos redzēt, lai attiecīgās institūcijas turpinātu un attīstītu savu sadarbību. Mendes de Vigo kungs vēlēs izteikties. Uh, Jā, es gribēju noskaidrot divas lietas. Ja jūs apskatoties eh, hartas pānus, eh, pantus, kas, piemēram, 52. un 53. ir tieši tādi paši kā konvencijā. Un eh, tā tad Strasbūras tiesa jurisdikcija ir pārnacionāla. Tādēļ ja eh, kāds ir neapmierināts ar eh, kādiem tieslēmiem vai, un tā tālāk, tad viņiem jāvērš Strasbūras tiesā. Es domāju, ka ziņojumā viss ir izklāstīts ļoti skaidri. Debates noslēdzošu eh, vārdu Lopesam Garīgo kungam, kas pārstāv prezidentūru. Paldies! Runājot par pirmo punktu, par cilvēktiesību tiesu, vēlos apsveikt referenti un komisāru par to, kā viņas mērtiecīgi ir eh, virzījušās uz eh, šo te sarunu vešanu noslēgšanu. Eh, vēlētos atsauties ar to, ko sacīja Andrew Dafs, kas ļoti skaidri norādīja, ka apvienotās karalists valdība uh, kas eh, seko eh, šim te pieņēmam eh, par pievienošanos konvencijai. Dāfa kunga tautieši, diemžēl, apgalvo pilnīgi pretējo. Clear, más últimamente la señora Morvai, que ha dicho jo nedrīkst aizmirst, ko Sinklērs kundze sacīja, un man baikungs, kādēļ mums būtu jāparaksta šī cilvēktiesību eh, konvencija kā Eiropas Savienība, ja jau dalība valstis to ir parakstījušas un ir uh, Eiropas Savienības dalībnieces eh, daļu no savām kompetencēm un pilnvarām dalībvalsts ir nodevuši Eiropas Savienībai. Un tādēļ Eiropas Savienība iespējams arī reizēm var pārkā, pārkāpt cilvēktiesību konvencijā noteiktās normas. Dalībvalstis ir parakstījušas konvenciju, un Eiropas Savienībai tas arī ir jādara, lai nodrošinātu pilnu cilvēku tiesību aizsardzību visā Eiropas Savienībā. Mēs eh, dzirdējām, ka uh, daudz cilvēku izteica šeit tādus eiroskeptiskus viedokļus, bet es domāju, ka arī Eiropas eh, Savienība būtu jākontrolē supranacionālā līmenī, ko ļaus pievienošanās konvencijai. Un uh, šķiet, ka Eiropa ir dīvaini, ka eiroskeptiķi no vienas puses prasa kontrolēt Eiropas Savienību, no otras puses, ja mēs eh, pievienojamies šai konvencijai, ka Eiropas Savienība un varam kontrolēt Eiropas Savienību, tad viņi tagad apgalvo, ka tas nav jādara. Es domāju, ka viņiem ir citi iemesli, kādēļ viņi protestē, ne tie, ko viņi skaļi paziņo. Un es domāju, ka mums ir pēc iespējas ātrāk jāparaksta uh, šī konvencija. Un Mendes de Vigo apgalvo, ka mums ir jārīkojas ātri, lai jau mēs varētu 4. jūnijā sākt. Un es esmu pārliecināts, ka mums to arī izdosies izdarīt. Tālāk runājot par starptautisko kriminālu tiesu. Mm, es gribētu atgādināt pārskatu konferenci, kad eh, padomes eh, prezidentūra vēlreiz apstiprina to, eh, ka dalībvalstīm ir jāsadarbojas ar šo te starptautisko tiesu. Un mums ir jāievēro šīs tiesas tātad pamatprincips veidot tādu uh, papildinošu uh, kontroli vai papildinošu spēku. Un statūtu ietvaros, tātad, piemēram, uh, agresijas noziegumu izskatīšana ir viens, uh, teiksim, no aspektiem, pie kā strādā šī tiesa. Un, piemēram, jautājums par uh, to, kas ir kara noziegums. Kara noziegums var būt, teiksim, ieroču pārdošana uz karstajiem punktiem. Un uh, tieši tiesai ir tad jāizskata šādi gadījumi un jāizlemj, kā tos kvalificēt. Un tieši tādēļ šī pārskata konference ir ārkārtīgi uh, svarīga. Tā ir simboliska, politiska eh, nozīme. Mm, tā vainagosies ar virkni dokumentu, deklarāciju un rezolūciju, kas ir ļoti svarīgi, jo mēs esam visi vienot tajā, ka mums ir kopējas vērtības. Un tad, kad mēs runājam par šo tiesu, mēs gal galā runājam par to cilvēku aizstāvību, eh, kas ir cietuši no uh, vardarbības un no nesodāmības par dažādu vardarbīgu noziegumu izdarīšanu. Un es gribētu, lai viss pasauli saprot, ka šāda nesodāmība vairs pasaulē nepastāvēs. Redings kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pamatiesība harta un cilvēktiesību konvencija ir neparasti teksti. Tie veido pamatu tām vērtībām, uz kurām mēs būvējam mūsu sabiedrību, mūsu Eiropas Savienību. Un es domāju, ka abi šie teksti ir pārāk svarīgi, un lai šeit izvērst kaut kādu politiski iekrāsotu polemiku. Un jāsaka, es patiešām lepojos eh, ar to, ka šajā brīdī Eiropas Savienību būvējot, mēs varam virzīties uz priekšu, praksē ieviešot pamatiesību hartu un pievienojoties cilvēktiesību konvencijai. Un tad, kad es dzirdu ko Diego Lopes eh, Garīdo saka un ko saka arī Kinga Gāla. Un parlamenta vārdā ir izteikušies. Es zinu, ka arī jūs lieliski apzināties, kāda ir vēsturiskā nozīme tam, ko mēs pašlaik darām. Pievienotā vērtība pievienojoties šiem dokumentiem, ir lieliski izskaidrota gan uh, ziņojumos, gan daudzu deputātu runās. Jā, dalība valstis visas ir konvenciju parakstījušas, taču, kā ministrs tikko skaidroja, tās ir daļu savu kompetenci nodevušas Eiropas eh, Savienības rokās, un tieši tādēļ ir tikai normāli, uh, ka Eiropas Savienība uh, arī tiek pakļauta tādai pašai ārējai uh, kontrolei, ko uh, izvērš cilvēktiesību tiesa, mm, tieši tādā pašā veidā, kā tiek kontrolēts dalību valstis. Piemēram, Eiropas komisija var pieņemt kādu lēmumu pret kādu ražošanas uh, jomu vai uzņēmumu eh, saskaņā ar konkurences likumdošanu, eh, bet eh, Strasbūras tiesā var, piemēram, iesniegt protestu vai apelāciju pret šādu komisijas lēmumu. Šobrīd to izdarīt ir grūti. Un daudz no jums to uzsvēra un minēja konkrētus piemērus, kas palīdzēs Eiropas Savienības pilsoņiem jo viņiem tagad būs dubult garantijas. Eiropas tiesa Luksemburgā izskatīs liestas balstoties uz pamatiesību hartu, kas ir saistoša visām dalību valstīm. Un reiz par visām reizēm tas ir vēlreiz skaidri jāpasaka, un tādēļ es nesaprotu, kādēļ gan kāds kurš ir ievēlēts un kur ir ievēlējuši pilsoņi, kādēļ um, šāds deputāts sāk apšaubīt oh, šo te pašu vēlētāju tiesības. Labāk jau, lai pilsoņiem ir dubultas tiesības nekā uh, nulli tiesības. Jo gal galā Eiropa nozīmē pilsoņu um, garantēt tiesības, un uh, Es lepojos eh, ar to, ka šis parlaments šādas tiesības aizstāv. Jā, mums tagad būs tādi likumdošanas akti, kas noteiks, ka cilvēki var vērsties eh, tiesā, kur viņu tiesī, pret viņu tiesībām izturēsies nopietni. Un tādēļ jautājums par to, vai nu mums tagad būtu jāpievienojas cilvēktiesību konvencijai, uh, Es domāju, ka tas jau vairs nav nekāds jautājums, jo saskaņā ar eh, līgumu sesto pantu eh, Eiropas Savienībai ir obligāti jāpievieno šai konvencijai, jāparakstā, un tādēļ par to ir jāpārtrauc diskutēt. Tas tā ir likumdošanas prasība. Tas vienkārši ir jādara un viss. Un pievienošanās šai konvencijai nemainīs dalību valstu uh, attiecības ar šo konvenciju. Principā individuālās attiecības starp dalību valsti un konvenciju turpināsies, tās nemainīsies, taču parādīsies papildus garantijas, kas attiec uz Eiropas Savienības likumdošanas piemērošanu. Uh, jā, jā, ir. Uh, Jur, judikatūras pretrunas, tādas varētu rasties, un tādēļ es esmu pateicīga, ka uh, referents ir um, šo jautājumu pieminējis un izskatījis. Šobrīd mēs saskatām, ka šāda konf konflikta iespēja ir minimāla, jo konvencija jau ir. Uh, normatīvo aktu daļa, saskaņā ar kuriem darbojas Luksemburgas tiesa. Un konvencija darbosies kā minimālais standarts. Protams, ka mēs uzskatām arī, ka precedentu. Tiesības tālāk attīstīsies tuvāko gadu laikā gan Strasbūras tiesā, gan Luksemburgas tiesā. Bet tad es eh, vēlētos atbildēt uz dažiem konkrētākiem jautājumiem. Piemēram, Jautājums par tiesvedību. Tas nav jautājums par Eiropas kopienu tiesu vai cilvēktiesību tiesu, tas ir jautājums par Britu sistēmu un tās likumdošanu. Un tādēļ es esmu uh, ierosinājusi un pašlaik vēdu sarunas ar Lielbritānijas valdību, lai pārskatītu uh, šos te procesus, jo tie var izrādīties ļoti kaitīgi. Piemēram, ja mēs runājam par lietām, kas ir saistītas ar presas brīvības ierobežošanu un tā tālāk. Un uh, referentu vadībā parlaments līdz šim ir strādājis ļoti pozitīvi. Uh, un es eh, esmu pārliecināta, ka parlaments turpinās atbalstīt šo procesu, kas nebūs vienkāršs, kas būs garš process, kura laikā mums nāksies atrisināt tehniskas eh, pro problēmas, kas varētu tiešām izrādīties eh, sarežģītas, un tādēļ es rēķinos ar to, ka parlaments mums šajā grūtajā darbā palīdzēs, kas attiec uz attiecībām starp parlamentu un Eiropas padomi, es varu apgalvot, ka arī komisija at, jums palīdzēs. Es personīgi apgalvoju, ka palīdzēšu jums, taču pašiem parlamentāriešiem ir jāatrod eh, tātad eh, šī te uzskatu vienotība. Priekšsēdētāji. Runājot par starptautisko uh, kriminālu tiesu un priekšsēdētāju izteikumiem, es domāju, tas bija politisks signāls no Eiropas parlamenta puses. Uh, tas ir tāds apliecinājums tam, ka parlaments ļoti nopietni uz, uh, uztver uh, cilvēku tiesību jautājumus ne tikai Eiropas iekšienē, bet arī ārpus Eiropas Savienības. Un tieši tādēļ Kampāls konference bija viena no svarīgākajām saistībā uh, ar uh, kriminālu uh, procesiem, ar kriminālu tiesas jautājumiem pēdējās desmit gadus laikā. Un es zinu, ka uh, parlamenta deputāti piedalīsies konferencē Kampalā un arī uzstāsies. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība uh, ir spēlējis un spēlēs svarīgu lomu, integrējot konferenču lēmumus savā politikā, runājot par palīdzību trešajām valstīm un visvairāk izmantojis šos konferenču rezultātus sarunās un turpinās to darīt tuvāko gadu laikā, balsoties uz jaunās konferences rezultātiem, palīdzot stiprināt tiesu uh, sistēmas trešajās valstīs, lai varētu vest atbilstošu tiesvedību lietās, kas ir saskaņā ar Romas statūtu nolikumu. Mēs esam iegūši arī jaunu instrumentu, un tas ir Lisabonas līgums un mēs ar tā palīdzību varam darboties efektīvāk, palīdzot tiesai. Un saņemot šo iedrošinājumu no parlamenta, kas ir pausts rezolūcijā un arī debašu laikā ar augsto pārstāvi un viņas dienestiem, uh, mēs visu laiku sistemātiskam turpinājuši virzību uz Romas statūtu pieņemšanu, uh, vedot sarunas ar partneriem ārpus Eiropas Savienības. Un uh, es saņēmu ar divus ļoti konkrētus jautājumus, ko vēlēt, uz kuriem es vēlētos īsi atbildēt. Pirmais bija jautājums par to, vai ārasta orders, kas izdots uh, prezidentam Albašīram, ir daļa no problēmas risinājuma. Komisija uh, uzskata, ka, tas ir, ka tā ir daļa no ilgtermiņa uh, risinājumu, jo šis aresta orderis norāda uz to, ka uh, šīs te tiesas izveidošana ir ārkārtīgi svarīga. Tā norāda, ka neatkarīgi no tā, kas šis cilvēks ir, vai tad tas ir valsts vadītājs vai kāds cits. Un e, pat tajās situācijās, kad šis arestorderis nevar tikt īstenots, e, Nekavējoties tas nekur nepazudīs, jo starptautiskā krimināla tiesa ir neku, darbojas pastāvīgi un tā ir pastāvīgi darbojošās tiesa. Tādēļ jautājums par to, vai komisija iesniegs kādus grozījumus Kampalas konferences laikā, nē. E, atbildi ir nē, jo mēs e, šeit nesam. Mm, tā puse, kas diskutēs eh, par grozījumiem, to darīs dalību valstis. Taču mēs noteikti balstīsimies konferences rezultātiem un mēs ceram, ka Spānijas prezidentūra vadīs Eiropas nācijas, lai mēs šajā konferencē tiešām varētu ien, arī ienest sa, kaut ko savu. Jā, paldies, un tālāk referentei vārds divas minūtes. Eh, referentam vārds divas minūtes. Paldies arī no savas puses visiem kolēģiem, kas ir uzstājušies šodien debatēs. Jo patiešām kāds, kas mm, vienprātīgi, jā, tiešām arī atbalstīja mūsu nostājumu, manu ziņojumu, un tā kā es jau priecājos par balsojumu rītdien. Un īpaši paldies Redings kundzei, kas norādīja uz iespējām sadarboties šajos jautājumos, jo tiesa, ka juridiskās nianses ir ļoti sarežģīts, un Eiropas parlamentam ir jāiesaistās ļoti cieši šajās sarunās. Es no savas puses gribētu precizēt vairākas lietas. Tas nav simbolisks akts, godātie deputāti. Šis ir tiešām juridisks uh, solis. Un tie, kas jautājat, ko tas nozīmē, ko tas dos, lūk, tiešām gribētu jums pateikt. Jums bija atklāts uh, konkurss uh, izsludināts Eiropas ierēģiem, kas kaut kādā veidā izslēgtu Ungāru tiesnešus, uh, Ungāru juristus. Nu, vai nu tehniskiem es vēl vēl citu. Nu, kur varētu tad vērsties šo Ungārijas juristi? Uh, Un, lūk, un tas fakts, ka viņi tagad varētu tiešām šo lietu izskatīt tiesā, izskatīt diskrimināciju, kas ir vērsta pret viņiem, tad, lūk, viņi tieši var vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā Strasbūrā. Un tā ir konkrēta iespēja, kā viņi var aizstāvēt savas tiesības Eiropas Savienības kontekstā. Tā ir atbildi jums, Roitovs kundze. Tā ka tas nav tikai simbolisks solis, tas tiešām juridisks solis. Un otkārt, deputāti norādīja, ka viņi vēlas, lai šīs sarunas būtu ne tikai par pievienošanos konvencijai, bet arī par to, lai mēs varētu iedzināties daudzajos protokolos, ko Eiropas Savienība šobrīd ir sagatavojusi iepriekšējo gadu laikā, vismaz 15 gadu laikā, kas, piemēram, arī norāda, kad Eiropas Savienība atzīst uh, eh, pamattiesības, lai tas viss tiktu arī iekļaut šajā jaunajā pievienošanās aktā. Uh, Un visbeidzot, Eiropas parlaments pieprasa, lai arī konvencijas iestādēm, tātad Eiropas padomas iestādēm, arī mums būtu tieši pieeja, jo tas nozīmē, ka tiktu atzīts vispārīgās, vispārīgie savstarpējās cīņas principi cilvēktiesību jonā. Un līdz ar to